So, liebe Kollegen. Dargie kolēģi. So, jetzt sind alle da. Visi esam ieradušies. Sirsnīgi sveic jūs arī tos kolēģis, kas ir nākuši klāt Priecājos par visiem klausītājiem. Un tagad mēs pievērsīsim atkritumu pārvadājumu uzraudzībai un kontrolē. Mums ir arī ciemiņi, būs interesanta debate, būs dažādas prezentācijas, kuras varēsim noklausīties sirsnīgi eh, sviet sveicu Bāros kungu no komisijas, tad no Cucikas kundze, Impul vadītāja un Džeki Mek Gleida, Eiropas vidas aģentūras direktori. Tātad mums ir uh, augsta līmeņa runātāji un tūlīt padošu arī vārdu komisijas pārstāvim un tad būs arī debats ar klātesošiem kolēģiem. Sirsnīgi sveic sociālistu grupu, kas šeit ir plaši pārstāvēts, varam arī politiskās grupas sēdi noturēt, jo līdz šim esam tikai sociālisti, bet to nekad nav pietiekoši pasaulē, cevišķi parlamentā, un tagad tātad komisijas pārstāvjiem dodu vārdu. Thank you. So my name is Julio. Mani sauc uh, Julio Orhes un es uh, pārstāvu komisijas dienas atkritumu jautājumos. Paldies, ka uzaicinājāt, lai uh, runātu par uh, atkritumu uzraudzību Sākumā paskaidrošu metodoloģiju, kādu ievērojām, pēc tam centīšos paskaidrot ziņojuma mērķi. Un visbeidzot es vēlētos izcelt pāris secinājumus. Tas ir trešais komisijas ziņojums par regulējumu par atkritumiem piemērošanu 2007. 2008. 2009. gadā. Ziņojums balstās uz diviem citiem dažādiem ziņojumiem, kas dalību valstīm jā, mums jāiesniedz katru gadu. Pirmais ziņojums. ir saistīts ar Varšavas konvenciju, kur ir ziņas par uh, maisaimniecību atkritumu mm, pārvešanu. Otrais ziņojums mums sniedz papildu informāciju, kas iesniegta komisijai atbilžu jautājumu formā. Un, nu, protams, atbildēt uz jautājumiem nosūtīšana notiek elektroniski Eurostat. Eurostat pēc tam sastāda skaitļu tabulu, kuru varat atrast darba dokumentā, kas ir publicēts ziņojuma pielikumā. Un galīgā teksta ziņojuma projekta versija. Mūsuprāt, statistika, kas ir ziņojumā atspoguļot, ir visai uzticama, bet mēs zinām, ka ir uh, trūkumi, un tas saistīts ar diviem galveniem iemesliem. Pirmkārt, tam dēļ, ka ziņojumi no dažām dalību valstīm tiek nosūtīti pārāk vēlu, es nenorādīšu uz šīm uh, dalību valstīm, kas kavējās. Jūs varat tās atrast ziņojuma tekstā, bet ir skaidrs, ka, ja dalību valstis neveic savu ziņošanas pienākumu, tad komisija nevar gūt pilnu ieskatu situācijā un nevar to sniegt tālāk lai nu kā, bet Eurostat ir varējis veikt aplēses, lai aizpildītu šos informatīvos trūkumus. Mm, Otrakārt ir mm, nekonsekvences datos, ko sniedz dalību valstis, piemēram, loģiski galīgais skaits importam, eksportam starp dalību valstīm. Uh, Šim skaitlim, šiem skaitļiem vajadzētu sakrist, bet eh, patiesībā tas tā nav. Iepazīstoties ar dalību valstu skaitļiem, eksports, to starp arī nosūtījumi uz ārzemēm ir lielākā skaitla, skaitā nekā imports. Piemērošana, aptvērums. Mēs Tātad prezentējam datus par apstrādi un mājasaimniecības eh, transporta kustību. Bet šeit netiek iekļauti nemājasaimniecību atkritumi. Par to ir cita procedūra. Patiesībā nav pienākuma informēt par šāda veida sūtījumiem bet mēs saprotam, kā tas ir svarīgi iegūt citus instrumentus, lai varētu uzraudzīt bīstamu vielu sūtīšanu vai pat bīstamu vielu sūtīšanu, kas nav mājasemniecības atkrituma Eiropas vides aģentūra ziņojumā, iekšējā ziņojumā bija par to runājusi. Tas ir ļoti liederīgs eh, ziņojums, jo sniedz mums priekšstatu par um, atkritumu, kas no maisaimniecības atkritumu kustību. Un mm, tur ir mm, papīrs, eh, metāls, kas nāk no trešajām mm, valstīm. Un nu, tur ir četri aspekti, par kuriem vēlētos eh, runāt, kas ir iekļauts šajā ziņojumā. Pirmkārt, ir um, palielinājies uh, no 2000 līdz 2008 gadam maisaimniecību atkritumu skaits par 46%. 2009. gadā bija neliels samazinājums, bet iespējams, ka tas saistāms ar ekonomikas krīzi. Un es vēl vēlos teikt, ka mājasaimniecības atkritumu pieaugums. Mm, šis posms parādīja to, ka ir būtiski pastiprināt mūsu pūliņus atkritumu novēršanas jomā. Otrakārt. Apstrāde izcelsmes valstī ir galvan, ir zelta, ir tas, pie kā vajadzētu pieturēties. Vairāk kā 90% Nu, šo atkritumu tika apstrādāti izcelsmes valstī. Bet ir Luksemburga, Slovenija, Īrija, Nīderlanda, Beļģija, Dānija, kurā eksporta proporcija ir ļoti liela, vairāk kā 40%. Par spīti tam ir ļoti interesanti ja redzēt, kā atsevišķas valstis, kā Nīderlanda un Beļģija, importē arī gana lielus maisaimniecību atkritumu apjomus. Trešais atklājums - lielākā daļa maisaimniecības atkritumu, kas iznīcināti izcelsmes valstī, bet uh, pārobežu šis aspekts ir palielinājies īpaši kopš 2001. gada. Tas ir gan svarīgi, jo mēs piemērojam mm, principu, ka jāveic darbības pēc iespējas mm, šaurākā reālā, un dažādās dalība valstīs ir ļoti attīstīti instrumenti atkritumu pārstrādē, kas eh, nepastāv citās eh, dalība valstīs. Un ļoti bieži viss efektīvākās iekārtas atrodas citā dalību valstī. Nākamais secinājums, kas ir vēl jo aizraujošāks, ziņojums mums norāda, ka Eiropas Savienība ir sasniegusi pašpietiekamību maisaimniecības atkritumu pārstrādē. Tātad mums nav nepieciešamības paļauties uz mm, kādu ārēju palīdzību. Gandrīz 80% pārobežu sūtījuma notiek eh, tieši starp dalību valstīm. Tā tad ir tikai neliela daļa, kas tiek sūtīta ārpus Eiropas Savienības. Mm, kopš 2001. gada imports ir palielinājies 5 līdz 10 reizes eksporta jomā, un ir eh, interesanti redzēt, ka tie komerciālā aprite mājas saimniecības atkritumiem. Ir, eh, tur ir cit, citas tendences. Mēs eksportējam ne, nebīstamos atkritumus, un mēs esam e, savukārt importējam bīstamos. Un e, no juridiskā aspekta ir ļoti svarīgs jautājums, kas jāuzdod mūsu eh, tiesību akti aizliedz bīstamo atkritumu eksportu uz attīstības valstīm un aizliedz arī eksportu uz ALEE e valstīm. Mēs skatāmies uz oficiāliem skaitļiem. Mm, tos nu, aplūkojot, mēs varētu secināt, ka legālie sūtījumi mm, ka viņi ne, nesastāda lielu daļu. 2009. gadā bija tikai 400 šādi sūtījumi. Bet uh, mēs zinām, ka tā ir tikai aizberga redzamā daļa, un inspekcijas pārbaudas, kurus veic Impel, parāda, ka ir pietiekams skaits, gan liels skaits Eiropas Savienības iekšienē, kad šādi nelegāli sūtījumi notiek. Mēs cenšamies nostiprināt kontroli, pastiprināt to. Sūtījumiem Eiropas Savienībā. Mēs uh, iesniegsim tiesību aktu priekšlikumu nākamgad, lai pastiprinātu kontrolas regulā par atkritumu sūtīšanu. Mēs arī esam pieņēmuši pasākumus, lai kontrolētu bīstamos atkritumus, kas bieži vien nāk no eh, nelegāla importa, piemēram, elektroniski atkritumi. Jūs zināt, ka elektronisku atkritumu gadījumā jaunā direktīva tagad ir noteikusi, ka eksportētājam ir jāsniedz pierādījumi. Viņš eksportē par to, ka viņš eksportē neelektroniskus materiālus. Tālāk direktīva par transporta līdzekļiem aprits ciklu noslēgumā. Par, un tā ir saskaņota ar uh, sūtījumu direktīvu dalību valstīs, un tā jau tiek piemērota un, aiz, un darbojas kopš 11. gada 1. septembra. Nu, lūk, tas būtu viss. Lielas paldies par jūsu uzmanību un ceru, ka šis ziņojums un šie skaitļi jums noderēs. Uzdarīgi darbā pie atkritumu sūtīšanas pārvadājumiem, un es ļoti priecāšos atbildēt uz jūsu jautājumiem un iepazīties ar jūsu ierosinājumiem, lai varētu uzlabot mūsu jā, ziņošanas mehānismu. Paldies par jūsu prezentāciju, un tagad dosim vārdu Džekiem Meklēdai, vidas aģentūras izpildu direktoru, kas mums stādīs priekšā savas aģentūras ziņām. Paldies priekšsēdu un labdien! <clears throat> Priecājos šeit būt! ziņojumu kopiju jūs varētu atrā, atrast ienākot zālē par atkritumu, vismu atkritumu importu, eksportu pa ēs robežām, un tas atspūgļo Eiropas eh, komisijas arī darbu ilgākā laika periodā. Kustība palielinās neapšaubām gan ēs iekšienē, gan ārpus. Daži diezgan interesanti skaitļi, ja jūs padomājat par 10, 11 eh, gadiem starp 1999 līdz 2012 gadam eh, tērauda, eh, dzelža un citu metālu eksports dubultojās un vērtīgo metālu eksporti trīskāršojās, plastika eksports pieckārtojās. Arī atkrit, bismu atkrituma eksporta vairāk nekā divkāršojušies pēdējā desmitgade. Uh, pēdējās desmitgades laikā, bet galvenokārt no vienas dalībās uz otru. Tā tad ir vērts uzdot jautājumu, kādēļ šis pieaugums un uz kurien šis plūsmas virzās. Pārobežu atkritumu eh, saimniecība daļai notiek tādēļ, ka uh, eh, atkrituma apsaimniekošana vienā valstī varbūt nav nemaz iespējama, tādēļ, ka to nevar izvietot, uh, glabātuvēs vai pārstrādāt. Uh, Uh, atkārtotai izmantošanai, ja tā notiek, tad tas, protams, ir apsveicami. Uh, to varētu uzskatīt par resursu efektivitāti ekonomikā, bet ir arī riski, transporta riski, vides uh, apdraudējumi riski, bet vēl svarīgāk ir, uz kurien tiek vēsts šie akritumi, un mums ir jāuzdod jautājums ar šo ziņojumu, un, protams, arī impēl darbu vai saņemējs ne tikai apzināti spēj uh, šiem atkritumiem rīkoties, bet arī droši. Un uh, visliktāk ir tad, ja atkritumi tika aizvest uz kādu valstu, kur patiesībā ar viņiem netiek galā. Kāpēc mēs redzam šādu uh, pieaugumu apskatāmajā periodā, ziņuma apskatāmajā periodā? Nu, 1993. gadā uh, vienotā tirgus ieviešana daudz uh, pārobežu virzību padara iespējama arī atkritumu, un <clears throat> tā tad ir loģiski iemesli, kādēļ atkritumu tranzits, transports palielinās. Tāpat laikā ir daudzi harmonizēti stingri notiekumi attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, un ir bijuši nepieciešams jauns pieejas atkritumu apsaimniekošanai. Daudz uh, ir no uh, izgāstuvēm atkritumu novirzīt uz reciklēšanu, un dažreiz atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūra ir jāizvērtē no jauna šajā kontekstā, kur valstī pietrūks infrastruktūras eksporta atkrituma eksportēšana var būt īstermiņā vislabākais risinājums, vislabākā alternatīva. Ir arī Uh, konstatējis, ka dažās valstīs ir ekonomiskā izaugsme un pieprasījums pēc materiāliem Āzija ir mērķis daudziem mūsu plastika atkritumiem. Un reciklējot atkritumus, lai atgūtu enerģiju, mēs redzam, ka daudz tiek arī dedzināti atkritumi. Daži no virzītājiem viena lieta, ko varam redzēt, ir, ka pārobežu uh, atkrituma virzība atšķirās atkarībā no atkrituma veida. Bīstamie atkritumi galvenokārt paliek ES iekšienē, lielākoties tā tiek eksportēta uz kaimiņu valstīm. Bet ir nelīdzsvara starp nacionālām kapacitātēm to apsaimniekot, kas acīm redzot ir galvenais katalizators vai arī stimuls šim bīstamā atkritumu um, eksportam. Dažkārt arī glabātos, izgāstos ir tuvāk uh, pārobežā nekā valsts iekšienē. Kas attiec uz nebīstamiem atkritumiem, tad diezgan liela daudzuma tiek eksportēta ārpus ES, Āzi, uz Āziju eksportējam plastika atkritumus un ir arī citas mēģi valsts, cita mēģi reģiona. Importa pieprasījums, pie, pieaugušie resursu cenas, uh, Eh, droši vien nodīs pie tā, ka šīs tendences turpināsies. Un tik tiešām reciklēšanas mēķi atkrituma direktīvā ir devuši stimulu piegādes pusē. Ja jūs radiet tirgu, jūs radiet produktu un aiziet. Tātad reciklējamo resursu papildus uh, esamība nozīmē, ka būs arī vairāk pārobežu virzības. Nebīstam atkritumu eh, eksporta, importa eh, apjoms ir milzīgi pieaudzis. 18 <clears throat> miljārdi 2011. gadā. Ja mēs skatāmies uz eiro, tad vērtību, ja mēs skatāmies uz atkritumu tirdzniecību, tad ir iespējams arī būtisks apdraudējums videi elektroniskie atkritumi ir potenciāli bīstami, un ir indikācijas, ka diezgan daudz elektroniski atkritumi tiek eksportēti uz, Ziemeļāf uz Rietumā, Afrikā, Āziju, bet uh, mārķēti uh, nepamatot kā, izma, kā lietotā prece. Ja tiešām to varētu akal um, uh, salabot un izmantot Afrikā un Āzijā, tad tas kļūst kaut kad par atkritumiem, tam ir dzīves cikls pat tajā valstī, uh, tā no, nu, no problēmas kā tādas mēs neizvairamies, tikai to atliekam, <clears throat> cenšamies to pasvītrot. Mēs izgatavojam filmu eh, ar nosaukumu Planet Rethink, tātad planēta apdomājies eh, šausmīgi padomāt par to, eh, uz cik, ka, uz cik trusīgiem reģioniem, kādos daudzumos tiek atkritumi eksportēti, tas nav labi, ka Eiropa ko tādu dara. Uh, E-atkritumi mums ir e, noderīgi, vērtīgi, e, ir dārgi e, tos apsaimniekot, bet ir jādomā, kā mēs varam radīt stimulus, lai to apsaimniekot pienācīgā veidā. Un vai mēs gribam cīnīties pret nelegālu eksportēšanu, jeb šo vairāk koncentrēties uz pozitīvu stimulu radīšanu es iekšienē. Mēs redzam, ka e-atkritumi tiek savākt e, Eiropā, bet nepietiekoši skaits tiek reciklēts kaut kur. Tā tad aiziet šie atkritumi. Ja mēs domājam par atkritumu nelegālo kustību, tas arī kropļo tirgu e, tādām atkritumu apsaimniekošanas kompānijām, kas darbojas likuma ietvaros. Tā tad šie likuma pārkāpumi ir ļoti nopietna problēma. Un tādēļ ir jāharmonizē. Ja uzlabo inspekciju līmenis, bet raugoties arī es mērogā attiecībā uz organizācijām, kas ir iesaistīts un saist ar citām uh, nelegālām aktivitātēm, ir jākļūst, jātop skaidrība par virzītājiem še, šim nelegālam atkrituma eksportam. Visbeidzot, es gribētu pieminēt informācijas aspektu Es vienmēr šeit runāju par to, ka mums ir vajadzīga vairāk informācija par pārobežu atkritumu virdzību, to var iegūt diezgan lēti, ir iedrošinoši, un to redzam arī šajā ziņumā, ka dalība valstis patiesībā tikai tādus kopsavilkuma datus mums, mums ir jāsniedz, uh, izmantojot diezgan neprecīzo Bāzeles konvencijas kodēšanas sistēmu. Bet Daudz no ES, Eiropas ekonomiskās e, zonas dalībvalstīm patiesībā viņām ir daudz detalizētāk dati, e, un tās varētu e, šos datus iegūt un apkopot bez lieliem pūliņiem. Tādēļ mums būtu jāgādā par to, lai ES būtu precīzāk šī atkritumu eksporta uzskaite, kas palīdzētu mums arī saprast, kā likumdošana tiek implementēta. Acīm redzot, turpināsies šīs tendences un, lai at, bīstami atkritumi tiktu izmantoti, atkārtoti, nevis vienkārši deponēti, arī ir nepieciešama stimula. Ja šie apjomi turpinās pieaugt, tas Eiropu ietekmēs neapšaubām, un tas, ka mēs šos resursus neizmantojam atkārtotai, atkārtot savā ekonomikā, rada mums problēmas. Uh, reciklēšanas rādītāji dažās jomās ir pat tikai 4%. Tas nenozīmē tāpēc, ka, ka mēs nepūlamies, uzņēmumi nepūlās, bet šeit pastāv dažkārt vienkārši tehnoloģiskas problēmas. Un, ja mēs implementējam veiksmīgāk atkritumu direktīvas, tad reciklēto atkritumu skaits īpatsvars pieaugs, mums jādomā tātad arī pašiem par savu resursu eh, nepieciešamību. Tas sarežģīti ķēdīt, taču eh, ir iespējams šo sistēmu uzlabot, un uz to mums arī ir jātiecās ar politikas integrāciju. Jā, jaunas tehnoloģijas, biznesa modeļi, kā mazāk atkritumus sarežģot, vai arī mazāk bīstamos atkritumus, tas viss ir jāizstrādā, taču tas viss ir jāsaista ar šo diezgan sarežģīto atkritumu direktīvas implementācijas jautājumu Tātad eh, nodod jums eh, ziņojumu jūsu rīcībā un paldies par iespēju uzstāties. Paldies, Džekija, un tagad došu vārdu. Priekšsēdus dzēju Tučīnskai. Impul tīkla priekšsēdēji, vadītājai, lūdzu. Much, and, uh... Lies, paldies. Paldies arī par mūsu uzaicināšanu. Esam ļoti priecīgi dalīties ar jums eh, mūsu rezultātos un atklājumos no IMPE Eiropas eh, vides likumdošanas eh, piemērošanas un īstenošanas tīkls. Ir organizācija, ko pārstāvam, un mūsu vidū ir 46 locekļi no 33 valstīm. Nav tikai dalībvalstis, mūsu vidū tātad nav dalībvalstis, bet um, organizācijas, uh, jo, mūsuprāt, tas uh, rada pievienoto vērtību tiem uzdevumiem, kas uh, mums jāveic kā atbildīgās um, vidas institūcijas. Mēs pastāvām kopš 92. gada, tātad um, mēs nocinējām šogad 20 gadu jubileju, un jautājumu, kas šodien ir darba kārtībā, uh, ir būtiska mūsu darba programmas daļa, sevišķi pēdējo gadu laikā. Un es domāju, ka tā būs prioritāte arī nākamajiem gadiem. Iepazināšu ar sevi. Esmu Sofija Tučinska, esmu priekšsādātāja no Ziedrijas. Man ir arī divi cilvēki kopā ar mani. Magda Goska no Zviedrijas tiesa, kas ir um, ka viens no komitejas locekļiem, ka arī flagmaņa projekta uh, vadītājas um, uh, vadības um, pārstāvniecība ir pārstāvēta šeit kopā ar mani. Tātad runai par to, vai ir ievēroti visi nepieciešamie noteikumi. Tātad ar to mēs e, šobrīd nodarbojas un par to mēs diskutējam. Kāds e, ir apjoms e, šiem pārvadājumiem un vai tas tiek veikts pareizi? Es arī ļoti īsi aicinātu projektu menedžeri jums sniegt konkrētu ieskatu darbā, kas pašlaik risinās. Ir taču gribētu sniegt jums vispārīgākus rezultātus par mūsu paveikto darbu. Starprobežu pārobežu atkritumu pārvadāšana. Mēs nodarbojamies ar visnotaļ nopietniem projektiem, sevišķi sākot no 2000. gada, un kas tad īsti ir mūsu darba saturs, un kas ir, kas ir tas, ko mēs darām? Mēs vienojamies par inspekcijām, schēmām, laika grafiku, un tad mēs ievācam datus. 2012. gadā vairāk nekā 8000 inspekcijas ir veiktas mūsu sadarbības ietveros. Gan pārvadājums Eiropas Savienības iekšienē, gan pārvadājumi, kas ir ārpus Eiropas Savienības, attiecas uz mūsu kompetenci. Galvenā doma, ko varu teikt šajā sakarā, ir tas, ka no mūsu inspekcijām pārkāpumi noteikumiem, kas pastāv, ir tajā pašā līmenī, kā pēdējos gados. Līdz ar to mēs varētu teikt, ka mūsu pārkāpumu līmenis kopumā ir aptuveni 20%. Tātad 20% gadījumos eh, in inspekcijās tiek eh, identificēta kāda pārkāpumi, kad tātad tiek pārkāpti pastāvošie atkritumu pārvadāšanas noteikumi. Šos pārkāpumus var iedalīt divās grupās. Daļa attiecas drīzāk uz Eiropas Savienības iekšējiem pārvadājumiem, kad ir runa par transporta dokumentāciju, kam nav attiecīgu datu, kas attiecas uz uh, atkritumu pārvadāšanu ārpus Eiropas Savienības. Pamat problēma ir um, atkritumu eksports uz tādām valstīm un no tādām valstīm, kur šāds transports un pārvadājumi ir aizliegti. Šeit runa ir par elektroniskajiem un elektriskajiem atkritumiem, kā arī um, transporta līdzekļiem dzīves cikla beigās. Dažkārt tie tiek um, apzīmēti, marķēti kā produkti, kas uh, varētu tikt atkārtot, izmantot atkārtot, taču pārsvarā mēs varam šeit runāt par šādām pārkāpumu tendencēm. 41 gadījumos um, pārodēm tika apturēti, vairāk gadījumu bija, kad notika repatriācija. Un mans, um, man kolēģi varēs sniegt um, sīkākus paskaidrojumus par šo jautājumu. Kādi būtu mūsu secinājumi, ko esam ieguvuši mūsu darbības laikā? Vispirms jau mēs uzskatām, ka fakts, ka mēs sadarbojamies, palīdzam veicināt inspekciju organizēšanu un rada pievienotu vērtību. Protams, ir ļoti daudz citu inspekciju, kas tiek veikts ārpus mūsu projekta. Taču projekts nodrošina to, ka pieeja ir sistemātiska un precīzi orientēta, un tas, tā joprojām ir mūsu prioritāte. Tāpat mūsu darba pamatelements, par kuru varbūt vēl neesam runājuši šajā diskusijā, ir tas, ka mums ir jāsadarbojas arī ar citām atbildīgajām institūcijām, kā piemēram prokuroriem, policiju, uh, ostas iestādēm. Mēs esam ciešā sadarbībā ar kontrolas pārbaužu iestāžu ķēdi. Tātad mēs cieši sadarbojamies ar šīm iestādēm mūsu projekta ietvaros. Vēl, vien, vēl viens elements, par kuru varam runāt, būtu tas, ka jāskatās um, ne tikai uz um, atkritumu pārvedāšanu kā tādu, bet jāskatās arī uz atkritumu izcelsmi, no kurienes šie atkritumi tiek sūtīti. Un tā ir daļa no mūsu procesa. Un visbeidzot, mums jāturpina un jāmēģina nostiprināt sadarbības starp um, valstīm. Vides institūcijas um, šajās um, valstīs um, saņem informāciju un tam ir jātiek galā ar visu šo situāciju. Tātad runa ir par tīklu, kas attiecas uz uh, valstīm Āfrikā, Dienvidaustrumāzijā, un tātad sadarbība ar šīm valstīm mūsuprāt ir ļoti būtiska, kas attiecīgi mūs mūsu darbību padara efektīvāku. Mēs arī redzam mūsu kopīgo aktivitāšu pieaugumu potenciālu, taču ir skaidrs, ka resursi ierobežo mūsu iespējas paplašināties. Ziņojumi no iepriekšējā darba ir pieejami mūsu mājaslapām impl.eu un Mans minētie piemēri arī tur ir uzskaitīti. Ja priekšsēdētājs, eh, es gribētu lūgt priekšsēdētāju ļaut eh, kolēģim sniegt padziļinātāku ieskatu mūsu darbā. Priekšsēdētājs, paldies par prezentāciju un lūdzu, Ketī Halī. Lūdzu. Paldies. Kā jau Safija minēja, Šeit mums ir neliels ieskats eh, par mūsu darbību. Ir deviņas dienas, eh, trīs mēnešu laikā katru gadu. Dati par 12. gadu vēl tiek iesūtīti. Mums ir rezultāti no 23 valstīm. Mums ir 8133 eh, dažādu veidu inspekcijas, kas tiek veikta. 67% no transporta inspekcijām. Uh, tika, tātad tika fiziski pārmeklēti transporta līdzekļi, 37 gadījumos bija pārkāpumi. Uzņēmumiem ir 29% pārkāpumu līmenis. 1127 pārbaudes tika veiktas tik veiktas izlūkošanas ceļā. Un tātad galvenokārt tie ir um, elektroniskie atkritumi un um, transporta līdzekļu dzīves cikla beigās, kas sastāda šos bīstamos atkritumus. Mērķu valstis 39% um, gadījumos ir ne SAO valstis, Ķīna ir pirmā valsts šo valstu sarakstā. Mums ir 91% repatriācijas gadījumu, kad uh, atkritumi tiek tātad sūtīti atpakaļ, 56 formālās, uh, formāla brīdinājuma gadījumi un 30, vairāk nekā 30 uh, eh, pras, um, apsūdzības celtas. Sadarbojamies ar policiju un um, muitu, kas bijis klāt um, vairāk kā 300 inspekcijās, un institūcijas eh, no kamiņu valstīm iesaistījušās 2500 inspekciju gadījumos. Mēs analizējam tātad datus eh, šim gadam, kas vēl tiek iesūtīti, taču brīvi izvēlētas eh, inspekcijas joprojām sastāv ļoti nozīmīgu daļu. Paldies! Paldies! Līdz ar to esam prezentācijas uzklausījuši. Laikam kļuva arī skaidrs, ka e, runa ir par uh, e, izeivielu izvešanu ārpus ES, un tas ir jautājums, kas skār energoefektīvu Eiropu. Es domāju, ka mums ir liels iespējas šeit arī radīt jaunas darba vietas, te daudz daudz ko varētu padarīt. Ja mēs atkritumu jomā īstenot likumdošanu, tad mēs varētu radīt līdz pat 400 tūkstošu darba vietas Eiropas Savienībā. Tātad ne tikai no vides eh, politikas eh, viedokļa būtu vērts šiem jautājumiem nopietnāk pievērsties, bet arī citās, citos aspektos, arī no izaivielu perspektīvas. Tātad rūpniecības politikas komponents vides politika, bet arī darbieta radīšana. Man ir daži runātāji pieteikšies tagad. Debatēs pirmais būs Vittorio Prodi, pēc tam Katlīna von Brenta un Linda Mekevena. Un sveicam arī pirmā kristīgo demokrātu šeit mūsu vidū. Eh, <laughs> grazie, prezidente, e grazie anche. Paldies, priekšsādātāji. Un paldies visiem tiem, kas uzstājās, kas sastādīja ziņojumu, analizējot priekšsēžu teikto. Varētu gogolā teikt, ka komisija izteicās par industriālo politiku vainu. Prezidents Barozo atvērsās pie uh, Uh, liela skaita rūpniecības pārstāvjiem Eiropā. Un runājot par šo industriālo ražotņu aspektu, mums vajadzētu būt konsekventiem Eiropas līmenī. Protams, um, bieži vien mēs atkritumus varam saukt par resursiem un uh, tam vajadzētu vest pie tā, ka mēs izturētos atbilstošam secinājumam, ka runa ir tiešām par īsteniem resursiem, un 2009. gads bīstamo atkritumu skaits ir palielinājies, te pašā laikā bīstamo atkritumu eksports ir, ir palielinājies, palielinājies par vairāk kā simtu um, 100% tas ir 4 miljonu tonnas un eksports bīstamajiem atkritumiem no trešām valstīm ir palielinājies par 297% eksportēto atkritumu proporcija ir palielinājusies līdz 27% no 20. Un nelegālo eksporta atkritumu skandāls, e, e, elektroniskie atkritumi, kas tiek importēti, šie procesi turpinās. Un kā tas atspoguļojās Hamburgas ziņojumā un tika aprēķināts, ka nelegāli uz, eks, uz Āfriku ir eksportēti starp 93 tūkstoši tonnām un 216 tūkstoši tonnām elektronisko atkritumu. At, Vides aģentūra atzīst, ka joprojām trūks informācijas par pārobežu dārījumiem atkritumu jomā šī iemesla dēļ aģentūra ziņo, ka nevar spriest par to, kāpēc ir uh, tik strauji pieaudzis bīstamo atkritumu eksports. Tiek pieļauts, ka trūks kapacitātes apstrādāt, pārstrādāt šos atkritumus. Un pat ja kopumā cenas ir eh, tikai viens no aspektiem attiecībā uz eh, rīcību runājot par nebīstajiem atkritumiem - plastmasu, papīru, kartonu, tā tālāk tā pārsvarā tiek sūtīti uz Āziju. Eh, apjoms ir ārkārtējs 2011. gadā Eiropas Savienībai eksportēja 18 miljonu tonu atkritumu dzels, un to starp arī tērauds, tas ir 7 miljārdi eiro vērtībā, 12 miljonu tonnas papīra kartona, 1,7 miljārdi eiro vērtībā un aptuveni 4 miljonu tonu plastmasas, kuru vērtība ir 1 miljārds eiro. Tad es vēlētos piebilst tādu lietu, kas, ko šobrīd izskata parlaments kuģu demontāža. Un arī tur mēs runājam par potenciāla bāzās protokola piemērošanu, bet mums jāatrod cits regulējums, citi noteikumi. Mēs vēlamies veicināt kuģu demontāžu citur. Citur tas būtu kur? Tas nozīmē, ka kā teica prezidents, ka mēs eh, nevērīgi izturamies pret resursiem, kuri varētu palikt eh, Eiropā. Tas būtu labi gan vidē, gan mums. Un tātad secinājumi, kurus izdara šajā ziņojumā, ir gana, nopie, ir gana nopietni 30, 30 eh, gadus pēc, pēc atkrituma pamatdirektīvas ieviešanas mums nav izdevies uh, noregulēt situāciju. Un zemāks cenas bieži vien nozīmē, ka ir uh, lielāka vidas normu neievērošana, ir nelegālā uh, pār atkritumu uh, pār, pārvadājumu tendence, un Interpols ir apliecinājis, ka šī, šie pārvadumi ļoti plaši tiek organizēti no organizētās noziedzības puses, un uh, Un tā ir tāda darbība, kas ļauj atmazgāt naudu. Naudu, kas ir ienākusi nelegāla darbība rezultātā Eiropas Savienība, tā tad cieš materiālu zaudējumus, niķeļa, varš, vara. Vārš, kartona, papīra, plastmasas mm, sūtījumos uz Āziju, un tas kalpo tikai ļoti ierobežotam skaitam uzņēmumu Eiropā. Tātad tagad ir jāizstrādā attiecīga rīcība un jāizdara secinājumi no šiem datiem, tā lai varētu kontrolēt eksportu. atkritumiem, vai tā būtu bīstami vai nē. Vajadzētu izveidot arī aģentūru, kas eh, nodarbotos ar šo jautājumu, kur varētu centralizēt atkritumu eksporta datus, tā lai varētu saprast apriti un uh, un apzinātu tirgu, kur ir gan, kas ir gan neskaidrs. Nepieciešams tā, lai šis darbs būtu obligāts dalību valstīm. Šī apzināšana tātad ir kopīgi noteikumi datu ievākšanai, inspekcijai un pārvedumiem. Vēl viens komentārs par 14. lapuses vēstuli. Kas notiek Vācijā? Kāpēc Vācijā ir visi šie atkritumi? Tas ir mans jautājums. Paldies, Rodi kungs, Linda Mekevena. Paldies. Nelegālais atkrituma eksports un sevišķi E atkritumi ir ļoti liela problēma. Un mēs sastrādājāmies ar vairākām organizācijām, lai risinātu šo problēmu, taču rodas vairāk jautājumi. Uh, Vairākiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti šajā atkrituma pārstrādē, šķiet, ka. Šķiet, ka šī problēma ir tāda kā saduļķota. Un īsti nav skaidrs, kas notiek, kur īsti nonāk pārstrādātiem atkritumiem. Jo šķiet, ka mēs eh, tikai mēģinam atbrīvoties no šiem atkritumiem un mazgājam rokas eh, nevainībām, kur īsti nonāk šie atkritumi. Tas, tā ir tā pati problēma, kas eh, vakar ar kuģiem, ko mēs redzējām. Un kas tad, kur īsti nonāk šie kuģiem? Tas vec ar atkritumiem. Mēs tikai pārdodam tālāk un tālāk šos atkritumus, un kur gal galā tie notiek. Ja mēs skaidri to nenorādīsim un skaidri nerisināsim šo problēmu, tad mēs zaudēsim cilvēku uzticību. Jo, ja mēs um, redzēsim, ka cilvēki Bangladešā pludmalē pārstrādā datorus, tad um, mēs um, neiegūsim nekādu veidu uzticību. Vai mums nevajadzētu valsts iestādēm un iesaistītiem organizācijām likt skaidri publicēt, kur tad nonāk pārstādāti atkritumi. Paldies, Linda Mekēvan, Krista Klāsa. Paldies. Temats ļoti interesants. Žēl, ka maz ir ieradušies, bet ceturtdienas pēcpusdiena varbūt nav visveiksmīgākais brīdis eh, šādai uzklausīšanai. Es pierakstīju jautājumu, vai kontrols ir pietiekoši, taču es tagad sapratu, ka jūs varētu stādīt savu vairāk. Uh, priekšā, ja vien resursi būtu pietiekoši, taču kontroli. Kā kontroli? Atkritumus var definēt ļoti dažādi. Tirdzniecībā vienmēr piedalās divi, viens, kas sūta, otrs, kas saņem, ja abi ir vien, vienas prātas, ka tie nav atkritumi, bet prece, nu tad kā jūs noteiksiet, ka šeit ir nepieciešama kontrole un un kurš tad, eh, kas būs tā trešā puse, kas šo definīciju veiks, lai nebūtu pārpratumu. Es eh, esmu pret atkritumu izvešanu ārpus ES, eh, e jo ES iekšienē tas viss ir pietiekuši skaidri regulēts. Mēs nevaram izmantot šādu triku, visu izvest ārā un tad atkal eh, vērtīgās izēvielas atkal paņemt apakaļ. Bet jautājums, kā jūs to definējat? Droši vien nepietiek eh, vienkārši tikai dokumentus pārbaudīt, jo um, vācodē tāds teiciens, ka uh, dokumenti ir pacietīgi, vai papīrs ir pacietīgs, tur arī kaut ko sarakstīt, citiem vārdiem sakot. Tad, tad eh, kas jūs atbalstīs, vai eh, ostu pārvaldes jūs atbalstā, saņemēji, vai tie ar jums sadarbojās? arī viņus ir jāinformē, arī viņiem ir jābūt skaidrs, ka tas, eh, kamā viņi piedalās, ir pretiesiski. Uh,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 Šis ziņojums un skaitļi, kas tajā ir, nav nekādas labas ziņas, un jau vairāk iepriekšēji runātāji teikuši, ka ir visnotaļ dīvaini redzēt, ka tautsēmniecībai mums nepieciešami visi šie materiāli, sevišķi tie, kas nāk no e-atkritumiem, tad tautsēmniecībai šie materiāli ir vajadzīgi, un tajā pašā laikā mēs joprojām esam uz nepareizā ceļa, joprojām ir daudz nelegālo eksportu, eksportu šiem atkritumiem. Uh, Mēs ļoti smagi strādājam pie jaunās likumdošanas. Mēs um, smagi strādājam, lai risinātu šīs problēmas, un ļoti bieži šāda veida dosie ir ļoti smagi. Līdz ar to mēs um, uzsvērām, ka eksports jāpadara sarežģītāks, jāuzlabo kontrolas. Mans jautājums būtu, vai jūsuprāt jaunā direktīva pa palīdzēs, vai tā nodrošinās ietvaru, lai saglabātu e atkritumus? E Eiropas iekšienē. Vai mums būtu kas jādara vairāk? Ja mums būtu kas jādara vairāk, tad uzņemsimies iniciatīvu. Es domāju, ka skatoties eh, uz eh, skaitļiem, kas ir šajā ziņojumā, tas ir tie visnotaļ šokējoši. Kas attiecas uz e-atkritumiem un bīstamiem atkritumiem, tas ir ārkārtīgi satraucoši. Un otrā lieta, ko es vēlējos teikt, es agrāk par to nebiju dzirdējusi, taču man nesen informēja, ka Beļģijā un Nīderlandē, nu es pat esmu no Antverpenes, es dzīvoju diezgan tuvu ostai, un manā, un es esmu strādājusi pie regulējuma Antverpenes ostai, lai palīdzētu cīnīties ar nelegāliem atkritumiem. Ja jūs skatāties uz Antverpenes ostu un uz Rotterdamas ostu, ka, piemēram, jūs priekšsēdētāji kungs, kad atgriezīsieties mājās, nu, runājot par ostām, jājautā, tad kāda veida atkritumi tiek eh, importēti, kas dominē vai tie būtu e-atkritumi vai citu veidu atkritumi, un ko mēs darām ar šiem atkritumiem, jo mums ir jānodrošina tas, lai regulējumi Eiropā neatstātu nekādus tukšumus. Paldies. Kas vēlas tagad reaģēt? Vispirms komisijas pārstāvis, lūdzu. Prodikungs izteicās par vairākiem jautājumiem. Un viena lieta, ko, par ko es gribētu īpaši runāt, mēs esam nobežījušies par vērtīgo eh, atkrituma eksportu uz trešām valstīm. Tas noteikti ir pretrunā ar mūsu resursu efektivitātes darba kārtību. Eh, izēvielu materiālu politiku Tas nenāk pa labu mūsu tautsaimniecībai, tas var arī kaitēt videi, bet es teiktu, ka šeit ir divi galvenie aspekti. Pirmais - vērtīgo atkritumu eksporti ir tikai daļa no problēmas. Es teiktu, ka vēl vairāk būtu jāuztraucās par faktu, ka Eiropas Savienības atkrituma apsaimniekošanas sistēmas to atbalsta. Šeit daudz var uzlabot. Es nezinu, vai esat redzējuši pēdējās statistikas nu, pār pašvaldību aps, aps, atkritumu apsaimniekošana Eiropas Savienībā. Eurostats tās publicēja šī gada martā. Un tie ir ļoti interesanti dati. Jo tie parāda, ka attiecībā uz pašvaldību atkritumiem atkrituma izgāstos joprojām ir galvenā atkrituma apsaimniekošanas uh, tātad risinājums Eiropas Savienībā. Apmēram 50% visu pašvaldību atkritumu nonāk izgāstuvēs. Tātad esošajā sistēmā, tā vietā, lai šos atkritumus izmantot kā resursus, mēs tos vienkārši gāžam zemē. augustā tika publicēts pētījums par dalību valstu stīs notiekošo tātad mājasemniecību atkritumu apsaimniekošanu un ir redzams, ka vairāk nekā desmit dalību valstīs ir izgāstu īpatsvars mājasemniecību atkritumiem kas pārsniedz 75%. Tātad visi mājasemniecība atkritumi vienkārši tiek iz, izgāsti, vienkārši nonāk izgāstuvies. Tas ir tiešām pretrunā ar mūsu resursu efektivitātes stratēģiju. Par bīstamiem atkritumiem es sacītu, ka patiesībā bīstamu atkritumu pārvadāšana Eiropas Savienības iekšienē, tā nav galvenā problēma. Gan komisijas, gan EA ziņojums parādi, ka ir labi iemesli, kādēļ bīstamie atkritumi tiek pārvadāties iekšienē. lai šo problēmu risinātu, parasti ir vajadzīgi ļoti dārgi, tehniski sarežģīti risinājumi, kas nav pieejami visās dalībvalstīs. Un, lai atkritums optimāli apsaimniekot bīstamos, ir nepieciešams, tātad tos dažkārt pārvadāt uz citu valsti, taču man visbažīgāk dara cits aspekts. Bīstam atkritumu nelegālā izmešana dalība valstīs, deponēšana. Mēs zinām, ka tas notiek. Dažās dalība valstīs. Eh, viss ir kārtībā, taču katru dienu saņemam sūdzības par to, ka bīstami atkritumi joprojām nelegāli arī tiek izmesti dalību valstīs. Makavanas kundze uzdev jautājumu. Neapšaubām, viena no pamat prasībām, lai uzlabētu uzlabot atkritumu saimniecību Eiropas saimnībā ir <clears throat> at, uh, atsevišķā atkritumu šķirošana, pareizāk sakot. Tas ir pamats reciklēšanai. Par to šaubu nav. Tas ir skaidri pateicis atkrituma pamatdirektīvā. Klases kundze jautāja, un šeit laikam ir pamat konsens, kā elektroniskie atkritumi rada lielas bažas, vislielākās pat, tā ir viena no divām lielākām problēmām transporta līdzekļi ir otri. Un Brent, tas kundze uzdā, ja, uzdev jautājumu, vai direktīvas pārskat projekts ar to pietiks. Nu, mēs ceram, ka ar to pietiks. Tas noteikti būs solis pareizā virzienā. Mēs rigorozāk piemēro, piemērosim pierādījumu nasta, respektīvi pierādījumu nasta tiek pagriezt otrādi. Tas ir potenciāli noderīgi. un šo pārskatīto direktīvu dalību valsts īstenos no savas puses mēs gatavojamies vadlīnijas izdot direktīvas piemērošanai. Sekosim šai problēmai, kā arī implementācijai no dalībvalstu puses. Un tad par attiecībā uz ILVs arī situācija mums dar bažīgus. Šajā jomā ir arī liela daudz nezināmo. Tātad transporta līdzekļi, kas vairs netiek izmantot angļu valodā end of life vehicles, ELV saistnēs. Ir daudz šādu transporta līdzekļu un tie tiek eksportēti, maskējot tos kā lietots automašīnas, tas ir nopietna, tā ir nopietna problēma, kā jau es sacīju, esam vadlīnijas izdevuši lietoto automašīnu eksportēšanai, kas ir brīvprātīgs instruments, taču tagad esam arī paziņojuši, ka būs komisijas darba programma un pārbaudīsim likumdošanu. ES direktīva ir viens no likumdošanas aktiem, kurus mēs pārskatīsim un šajā fitness čekā, kā mēs to saucam, šajā pārbaudē likumdošanas analīzē mēs raudzīsimies, kā šo eh, problēmu ar eh, piemērošanu risināt. Vai vēl kāds vēlas ko piebilst? Jā, paldies un paldies par jautājumiem. No impulsa perspektīvas var sacīt, ka paceltie jautājumi attiec gan uz politiku, gan pašreizējos politikas likumdošanas piemērošanu, kā to veids. Un savus komentāros es gribētu galveno fokusu likt uz to, kas attiecas uz implementāciju piemērošanu. Tātad. Tas ir impul galvenais uzdevuma lauciņš. Mums ir likumdošana vajadzīgā, lai aizsargātu vidi tieši tā, un mūsu vidas iestādes ļoti nopietni uztvēr to, lai nepieciešamo darītu, un, protams, ka arī to vēl var uzlabot. To arī cenšamies darīt. redzam arī šīs ekonomiskās aktivitātes, kas nav nelegāls, un tās ir daudz grūtāk ar tām strādāt no vidas iestāžu puses. Kā mēs sacījām, tiešās inspekcijas aktivitātēs mums ir jāstrādā ļoti cieši kopā ar citām atbildīgajām iestādēm un varbūt arī jāmeklē veidi, kā uh, tātad strādāt, palīdzēt šīm aģentūrām vai iestādēm strādāt ar uh, atkritumu pārvadāšanas tēmu, kas varbūt nav viņa galvenā specialitātes joma. Mums ir tātad jāceļ kapacitātes. Arī ar to iestāžies, eh, ar to valstu iestādēm, kas ir atkritumu eksporta saņēmējs. Bāzels konvencija ir ietvars kas ļauj viņiem būt mūsu partneriem, tiesiski korekt uh, atkritam pārvadājumu jomā, Dienvidu Austrum Āzijas un Rietum Āfrikas partneri tomēr daļai ir diezgan vāji un varētu iegūt daudz no tā, ka no tām kapacitātēm, kas ir mums. Un visbeidzot, es domāju, ka mēs esam pavirzījušies attiecībā uz vidas iestāžu darba labāku novērtēšanu. Tagad mums ir pārskatītājas direktīva um, šajos gadījumos, kad atkritumi tiek uh, uh, apzīmēti par, par kaut ko citu, kā tādos rīkoties. Paldies, un tagad Džekija vārds. Paldies, es runāšu īsim par konkrētajiem punktiem. Kas attiecas uz to, kādēļ visi atkritumi iet uz Vāciju? Tas ir tādēļ, ka tur ir labas tehnoloģijas iekārtas, atkrituma pārstrādē, liela kapacitāte. Uh, Un tur ir daudz robežu, līdz ar to viegli aizsūtīt atkritumus pāri robežām. Taču tas arī uzsver to, ka rūpniecības politikā ļoti liels atšķirības starp dalību valstīm. Un ja jums eh, tirgus ziņā, arī skatoties ziņojumā, jūs to varat redzēt, 43. ziņojuma lapusē jūs redzat, ka ir lielas vērtības eh, iekšē, iekšēji Eiropas Savienībā. Un ja šīs eh, atkrituma vērtības netiek īstenotas, tad nu, tā, tā ir daļa no problēmas. Tā, protams, ir ļoti ilga un apjomīga problēma. Tik ilgi, kamēr mums būs enerģētikas krīze, un te runa ir par um, sinerģiju ar enerģētiku, tad mēs varam redzēt um, arī, kas notiek atkrituma tirgus uh, cenu politikā. Es nebūtu pasteikta, ja. Yeah būtu kādas um, e, izmaiņas e, tad, ja rastos tādas patiesas tirgus iniciatīvas uh, un stimuli. Protams, tas ir ļoti sarežģīti. Un paldies jums par uh, jūsu um, komentāriem. Dānijā var redzēt, uh, ka pastāv tādas um, automašīnas, kas apbraukā um, mm, iedzīvotājs. Ja jautājot pēc atkritumiem, kurus varētu sadedzināt pēc iespējas ātrāk, un tur var mest iekšā jebko. Tātad šeit ir runa par šo sadedzināšanu atkritumu. Tad ir bijusi arī problēma saistībā ar ziņošanu. Taču mēs redzam, ka ir dalībvalstis, kurām ir jāziņo katru gadu, un ir uh, nesaskanība ar Eiropas Savienības. Um, prasībām taču ir arī šīs ildu um, e, būtvēja prasības. Un um, tad ir ļoti daudz dažādu aspektu, kas jāņem vērā. Vācijā arī tiek veikti dažādi pētījumi. Tad ir ļoti daudz dažādu vienu veidu, kā uzglabāt atkritumus, taču kopumā visvairāk, mm, ja mēs runājam par izsūtītiem atkritumiem, tad runājam par krāsu televizoriem. Un um, nekad nevar zināt, vai tiešām, um, kā, kā šie atkarība tiks pētēdēt, taču visticamāk to darīs cilvēki ar ļoti zemu atalgojumu kaut kur uh, pilsētu nomalēs. Es um, ļoti augstu vērtēju jūsu mēģinājumus um, padziļināt šo analīzi, taču ir skaidrs, ka skaidri izstrādājot šo izvērtēšanas praksi, mēs varētu arī to darīt precīzāk. Un informācija arī mums palīdzētu būt efektīvākiem, mēģinot um, cīnīties ar šo problēmu. Kas attiecas uz klases kundzes um, teikto par šiem kontrols punktiem, <clears throat> tad pareizi un atbilstīgi mm, detalizējot um, mēs arī varēsim panākt lielāku atbildību direktīvai. Visbeidzot, es ļoti eh, varu piekrist Viktorijai, kas attiecas uz eh, naudas atmazgāšanu. Tad šeit arī ļoti eh, liela saistība ir ar atkritumu pārvedāšanu. Un tad mēs varam runāt par mērķa valsts un izcelsmes valsts kodificēšanu. Un tas viss ir ļoti komplicēts jautājums. Paldies! An alle, die heute hier präsentiert haben. Paldies visiem! paneļa dalībniekiem, diskusiju dalībniekiem. Es domāju, ka mēs saņemam vairākas vērtīgas stimulus, iedvesmas. Tiešām mēs nevaram vienaldzīgi attiekties pret to, ka mēs vērtīgas izēvielas redzam pazūdam no Eiropas Savienības. Mums jāpaliek aktīviem, un nu, paldies vēlreiz visiem, kas piedalījās. werden einmal noch schnell umbauen, genau. Und mm, Tā, nu pārsēžamies un turpinām ar 23. darba kārtības punktu finansējumu krīzes pasaules fondā HIV, AIDS, tuberkulozes un malārijas apkarošanai un tās ietekmi uz ES dalībvalstīm, kurās visvairāk izplatīta multirezistentā tuberkuloze, it īpaši uz Rumāniju. un sirsnīgi sveicu komisijas pārstāvi, arī doktoru uz Masūdu Dāra no Pasaules veselības organizācijas. Ļoti jauka ieradāties šeit, lai ar mums apspriestu šo svarīgo jautājumu. vēl ir jāatrisina daži tehniski jautājumi. Tad esam gatavi sākt darbu. Dāra kunga, Dāras kungam vārds. Paldies, Grota kungs, dāmas un kungi. Pasaules veselības organizācijas reģionālā biroja vārdā un visu kolēģu vārdā man ir tas prieks iepazīstināt ar prezentāciju par um, tuberkulozi, multirezistālo tuberkulozi situāciju Eiropas Savienībā un runāšu par uh, situāciju Rumānijā. Lūk, tas ir kopsavilkums mm, eh, prezentācijai. Te ir eh, tātad 53 dalību valstis un 900 miljonu iedzīvotāju. Runāšu par konsolidēto rīcības plānu, lai novērstu un cīnītos ar ultrarezistentu un multirezistento tuberkulozi. Reģionālajā līmenī tas tika apliet, apstiprināts. Un tiks runāts par Rumāniju. Uh, redzams, kā ir aptuveni 8,8 miljoni gadījumu gadā pasaulē. Un, um, ja mēs salīdzinām pasaules karti, kuru, kurās pasaules vietās ir visvairāk. Indija, Ķīna, Afrika ir uh, tie izplatītākie gadījumi, bet tas mazāk attiec uz Eiropu un ASV. Tikai 5% no tuberkulozes gadījumiem tiek reģistrēti Eiropā. Nevajadzētu aizmirst, ka mums ir 20% gadījumu multirezistentās tuberkulozes gadījumā. Tā ir tuberkulozes forma, kas, kas ir rezistents rezistenta pret diviem galvenajiem medikamentiem Eiropā. Saskaņā ar pēdējiem datiem ir 380 tūkstoši jaunu tuberkulos gadījumu gadījumu, 81 tūkstots multirezistantas tuberkulozes gadījumu un par nelēmu 45 tūkstoši nāvis gadījumu. Uh, Un tad, kad tiek runāts par šiem skaitļiem, daudz ir pārsteigti par mirušo skaitu. Katru gadu Eiropā varētu prātot par jaunākajām tendencēm, tuberkulozes skaits Eiropā samazinās, un, un mm, tomēr mirstības mm, procents gan mm, palielinās, un tūkstošgads mērķi ir grūti. Tātad ir 18 valstis, kas ir prioritārās, ir bijušās padomju loka valstis eh, - Rumānija, Bulgārija un Turcija. Redzat, zaļā krāsā iekrāsotas valstis, kas ir Eiropas Savienības valstis. Tuberkuloze nav valsts, kas skar tikai ne Eiropas Savienības valstis. Jūs redzat, ka ir dažādas valstis. Ir pat eh, valstis kā Monako, kurus arī skar šī slimība, ir valstis, kurās ir vēl uh, lielāks iedzīvotājs skaits. Mm, tā ir patiesa problēma. Jūs redzat šeit datus mm, par multirezistento tuberkulozi. Dažām valstīm ir 75% gadījumu um, pagātnē, kur nepieciešama divu gadu um, ārstēšana, un šeit izmaksas ir viss. Uh, Mm, lielākās, te jūs redzat vidējo rādītāju Eiropas Savienībā un vidējo rādītāju pasaulē. Jūs redzat, ka mēs esam visai sliktā pozīcijā. Ir divi aspekti, kas ir īpaši svarīgi. Uh, migrācijas plūsma, kā jūs redzat šeit, ir uh, procenti tuberkulozes gadījumiem dažādās valstīs, reģistrētie gadījumi, lielākā daļa rietumu valstu Mm, skar tuberkuloze un pret pusē gadījumu rietumvalstīs mm, tas nāk no imigrantiem un tas ir, mm, tas ir personas, kas dodas no vienas valsts citu, jānodrošina ārstēšanas turpinātība. Vēl viens aspekts ir cietumi, ja mēs raugāmies uz Austrum Eiropas datiem, mēs redzam, ka uh, ir ļoti augsts tuberkulozes gadījumu skaits. Prī, eh, cietumos 2, līdz 2,5% cietumnieku eh, ir tuberkulozes slimnieki un Eiropas Savienībā arī 20 eh, reižu lielāks īpatsvars tuberkulozi cietumos kā citur. Tas ir izšķirošs faktors, ko mēs darām 2007. gadā Berlīnē veselības un finanšu ministri, iekšlietu, tieslietu ministri tikās lai izveidotu darbības plānu cīņai pret tuberkulozi. Eiropas Savienība ir sagatavojusi ietvaru darbības plānam ar reģionāliem plāniem, lai apstādinātu tuberkulozi tās izplatību. Un tāpat ir arī planētas līmenī plāns, lai cīnītos pret multirezistento un ultrarezistento tuberkulozi. Ir arī budžets paredzēts šim mērķim, un mēs vēlamies uzlabot pieeju zālēm, ārstēšanai slimniekiem. Tā ir galvenā problēma, kas šodien rodas. Ir jāatbild šiem vajadzībām. Ja mēs necīnāmies pret ultrarezistantās un ultrarezistantās tuberkulozes gadījumiem, tad būs vēl vairāk problēmu nākotnē. Te jūs redzat arī Rumānijas gadījumu attiecībā pret citām Eiropas Savienības valstīm un ne Eiropas Savienības valstīm. Te ir 53 Er, valstis, kas ir mūsu reģionā. Jūs redzat vidējo e, mirstības rādītāju, kas Rumānijā ir lielāks nekā citur. Tas ir tiešām e, šokējoši. Par nelaimī Rumānijas pacientiem ir sešreiz lielākas iespējas nomirt no tuberkulozes nekā citu Eiropas Savienības valstu piederīgajiem. Otra problēma ir ārstēšana. Ārstēšana pret multirezistento tuberkulozi ir ārkārtīgi dārga. Uh, līdz 12 tūkstoši eiro, lai ārsētu vienu pacientu. Tātad bija nepieciešams uh, sākt projektus uh, dažādās valstīs, jūs saprotat, arī Rumānijā. Tas ir projekts, kas attiecās apmēram uz 300 pacientiem šobrīd. Ārstāšana norit visai veiksmīgi. 70% jau ir izārstēti un ir pacienti, kuriem uh, Diemžēl nav bijuši labi rezultāti pēc ārstēšanas. Un ir 20% gadījumu, kas e, nevar tikt ārstēti. Runājot par rezultātiem, Rumānijā ir gada plāns, e, ko uzstādīja visas, e, visas dalībvalstis. Mēs palīdzam valstīm valstī izveidot eh, programmu, tā lai būtu valsts nacionālais plāns, ko izdarīja arī Rumānija, un šī programma tika pieņemta, to izdarīja eh, veselības ministrija. Un ar šīs programmas ieviešanu mēs varētu izvairīties no 4500 multirezistentās eh, tuberkulozes gadījumiem un iekļaupītu 250 uh, miljonus dolāru. Tas ir viss efektīvākais veids, kā rīkoties. Noslēgumā eh, fotografija, kas tika veikta eh, Ru eh, Rumānijā, Viktors Ponta. Mm, šeit redzams ministrs, dalībiešas komisārs, Busolkungs, parlamentu locekļi. Šajā gadījumā tika aizsākts nacionālās rīcības plāns, ir īpaši svarīgi tā, lai plāns tiktu ieviests. Paldies! Un tālāk runās mans kolēģis. Paldies. Paldies par jūsu in, eh, prezentāciju. Tiešām arī šie skaitļi ir dramatiski. Un tagad vēlos dot vārdu Eiropas komisijas pārstāvim. Lūdzu. Paldies par uzaicinājumu. Mani sauc Jānis Pēlers. Es strādāju DG Europe Aid Eiropas komisijā, un mūsu atbildībā ir Eiropas pienesums, lai cīnītos pret aidu un malāriju globāli, lā līmenī. Un Beļģija, Somija, Itālija, Portugāla, Spānija arī mūs atbalsta. Globālais fonds kādu lomu var spēlēt, eh, ierobežojot tuberkulozi, īpaši multirezistento. Un pirms es to daru, spēršu solīt apakai un piesīšos jautājumu, kas ir nepieciešams, lai būtu labi tuberkulozes kontrols programma, ir labs plāns vajadzīgs un tehniskā kapacitāte to darīt. Vai kā tam piekļūt, jums ir nepieciešama sistēma, un jums ir jāpņemas implementēt to, ko jūs darat. Tam ir nepieciešama finanšu resursi, bet arī uh, jāstrādā ar iedzīvotājiem, vai ir tīpaši ar tām iedzīvotāju grupām, kas ir marginalizētas, kas ir atstumtas, lai šīs slimības atklātu. Un tas nozīmē TB Eh, konkrēti ar ieslodzītiem, ar eh, romiem strādāt, kas ir visbiežāk kiesaslimšanas gadījumu. Un tad arī ir gan politiski, gan tehniski jāprasa atbildība no tiem, kas šos plāns īsteno. Eiropas Savienībā ir dažādas atbalsta mehānismi, lai atbalstītu efektīvu tuberkulozes kontroli. Pirmkārt, tā ir Nacionālā veselības aprūpas sistēma, kas atbild par slimību kontrolas programmām un to organizēšanu Eiropas saimnībā. Mēs arī cenšamies pamudināt valsts, ar kurām mēs strādājam, izveidot pietiekoši kvalitatīvs un labi aprīkots veselības aprūpas sistēmas. ES līmenī īpaši tajās, kurās ir daudz tuberkulozes gadījumi, ir piekļuvs iespējas struktūra fondiem un specifiskā, bet ierobežotākā publiskās veselības programma, kā arī <clears throat> citas eh, programmas kapacitātes veidošanai. Kas attiec uz tehnisko palīdzību? ir Stokholmas Eiropas uh, slimību kontrolas centrs, kas 2008. gadā izstrādāja rīt, um, pamatplānu cīņai pret tuberkulozi Eiropas savienībā, kas ir konkrēta programma, ir komanda, kas strādā ar šo jautājumu un ir arī budžets tehniskajai palīdzībai. Tā mēs dalību valstīm, kurām ir lielāki, eh, kur ir vairāk tuberkulozes gadījumu nākamam gadam. Un vairākas programmas finansētas veselības, publiskās veselības programmas tuberkulozes darbam. Mēs strādājam globāli līmenī ar Pasaules veselības organizāciju un piedalāmies arī Stop TB partnerībā, kurā piedalās dažādas puses un kas saņem finansējumu no globāliem fondiem cīņai pret aidu un tuberkulozi, kas balstīt uz uh, G8 valstu iniciatīva no 2001. gada, tajā skaitā Eiropas komisijas, un tika izveidota atbildot uz steidzamo nepieciešamību ārstēt cilvēkus ļoti trūcīgās valstīs ar jaunām zālēm pret HIV vīrusu, kas bija pieejams eh, bagātās valstīs, bet netrūcīgajās. Un šī programma bija abrīnojami veiksmīga, šos dārgos, bet dzīvi glābjošos ārstēšanas metodas, e, ļaujot tām piekļūt cilvēkiem nabadzīgākās valstīs. Tātad tas ir parādījis ātru, lielu līmeņu solidaritāti, ko nevar novērtēt par zemi. Tagad globālais fonds un ir daudz citu internacionālu finansējumu veidu HIV ārstešanai, piemēram, kaut gan globālais fonds joprojām lielākā daļa savu resursu HIV e, vam veltīt tas ir tikai 21% no globālā HIV ārstēšanas finansējuma, ir arī Pasaules bankas, ES prezidenta iniciatīvām milzīgi finansējumi un malārijai ap 50% no globālā finansējuma vai eh, starptautiskā finansējuma un tuberkulozē gandrīz tikai globālais fonds eh, šos resursus dodas. Līdz šim 19 miljārdus ASV Eh, dolārs. ES eh, e ir vislielākais donors globālam fondam. Vairāk nekā 50% resursu tam dod Eiropas komisija ap 100 miljoniem eiro gadā. atbalsta globālo fondu. Un šie līdzekļi nāk no Eiropas attīstības fonda un no Eiropas attīstības sadarbības instrumenta. Tā skaitās arī oficiālā attīstības palīdzība. SAO to tā reģistrē. Un līdz ar to 0,7% mūsu iekšzemes koprodukts kopumā tiek uh, novirzītas attīstības sadarbībai. Šeit aplūkojam atsevišķos donorus. Tad ASV ir krietni, ar krietni atstarpnis lielākais, taču tad redzam lielās Eiropas valstis, Lielākā daļa donori no ES - Francija, Vācija, apvienotā karalista, Eiropas komisija, Itālija, Spānija. Globālā fonda sākumā ir ļoti būtisks ieguldījums devušas, bet mazāk pēdējo gadu gaitā, un tad jūs redziet tās valsts, kuras ir mazākas, bet kuras, neskatoties uz to, daudz resursu dod attīstībai Nīderlanda, Zviedrija, Dānija, Īrija un Luksemburga. Vai ir finansēšanas krīze globālajā fondā? Nu, tas ir atkarīgs no tā, kā mēs paraugamies uz jautājumu. Kā es sacīju, piešķirto līdzekļu pieaugums līdz 2010. gadam vērams, tad no 10. uz 11. gadu ir mazāks samazinājums, tad, tad līdzekļu tēriņi, iz, iz, izmantoti līdzekļi. E, šie līdzekļi ir sasnieguši 3 miljārdi 2010. gadā, 2011. kā jūs varbūt apzināties, bija pārvaldības problēmas identificētas globālajā fondā, kas tagad ir e, rosinājuši e, globālā fonda reformu procesu, kas tagad ir nesen pabeigts, taču līdz ar to ir līdzekļu izlietojumā bijis tāds uz leju atkal līkni, bet šogad mēs gaidām atkal pieaugumu virs 3 miljārdiem, un es gaidu, ka būs vismaz neliels pieaugums arī tuvākajos divos gados. Šķiet, ka tagad šī līkne vairs tik strauji neaug, bet Globālais fonds vairāk nekā 3 miljārdus spēs arī turpmāk dot bet nebūs vairs tik strauji pieaugumi varbūt, kādi ir bijuši. Jebkurā gadījumā mēs nevaram runāt par krīzi attiecībā uz globālā fonda finansējumu. Īsumā par dalījumu starp dažādām slimībām. Lielākā daļa uh, finansējuma tiek novirzīta HIV ārstēšanai, malārija 6,5 miljārdi ETB 3,8, un šeit ir kumulatīvie rādītāji rezultāti 9,3 miljoni cilvēki ir tikuši novēroti 270 miljoni. Um, malārijas potas izdalīts un 3,6 miljonu saviem antivīrusu uh, terapiju pret aidzu. Un šeit mēs redzam, ka progress ir ļoti nevienlīdzīgs salīdz starp valstīm. Daudzās valstīs ir progresētājums, bet ir valstis, kurās progresa uh, ir stipri ierobežots. Šeit ir vairāk uzmanību jāvērš. Ja paraugāmies tagad uz ES globālā uh, fonda eh, grantu saņemējiem, tās ir šīs 5 TB prioritārās valsts kuras ir identificējusi Pasaules veselības organizācija, laba praksa ir bijusi tāda, ka tās valsts, kuras ir um, iestājušās ES, uh, vairs neprasīja papildu finansējumu no uh, globālā fonda. Igaunijai bija 10 miljonu grants, kas beidzās 2007. gadā. Rumānija un Bulgārija joprojām saņem aktīvus grantus, ir saņēmušas kopumā 65 miljonus katru, un šie granti tagad beigsies arī 2014. un 2015. gadā. Ja paraugāmies uz šīm divām valstīm, Bulgārija kopumā ir palielinājusi veselības tēriņas eh, valsts budžetā no 9,1 uz 9,8 procentiem pēdējo desmit gadu gaitā un izmantojusi ārējos resursus veselības nozarei eh, samazinājusi no 1,9 uz 0 procentiem ir stratēģija nākamajiem diviem gadiem 37,4 eh, miljonu eiro apjomā. Globālais fonds ieguldīs 5,2 miljonus eiro, taču tas ir sadalīts šogad eh, valdība 60% eh, šo līdzekļu izmantos TB stratēģijai un valdība uh, Eh, finansēs 2015. gadā visu 100% šīs stratēģijas implementēcijas. Līdzīga stratēģija darbojas HIV grantam Rumānijā arī ir bijis eh, pieaugums veselības budžetam no 9,1 līdz 10,8%, un arī resursi, kas eh, bija 5,7% no veselības aprūpas izdevumiem, uh, 2000 gadā tagad ir samazināts līdz praktiski nulē 2010. gadā. Kā Masūds sacīja, ir nacionāls plāns, lai pārvaldītu, lai cīnītos ar multirezistento tuberkulozi, kas izstādāts ar PTO atbalstu, un ECDC to ir, pa, tam ir sekojis tā īstenošanai, un globālais fonds ir devis 3,7 miljonus eiro. Un ievērojami ir tas, ka Eiropas eh, veselības aprūpas komisārs un uh, Mm, PTO direktors, um, PVO direktors viesājās uh, Rumānijā, tad ne tikai veselības ministrs, bet premjērs ir uh, paudz apņēmību pilnībā ārā finansēt šo nacionālo plānu un pārņemt uh, arī turpināt stiprināt veselības sistēmas, kad, lai uzlabotu TB kontroli. Tas ir ļoti ievērojami. Rumānijas veselības ministrs arī ar pas, PVO un ECDC ir uh, apņēmusies tur uh, būt visu laiku kontaktā. Tātad tas ir liels progress, kas ir panākts šajās divās valstīs, un tas ir ļoti apsveicam. Paldies! Un tagad es gribētu atklāt jautājumu. Raundu pirmo jautājumu uzdos Tananeskungs. Vispirms ķēmēm. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka vairums no jums jau zina man nostāju šajā jautājumā, taču esmu pateicīgs par šo iespēju izteikties vēl par šo tēmu Rumānijā. Vispirms es vēlētos pateikties runātājam par šo realistisko un atbilstīgo prezentāciju. Es tikai vēlētos uzsvērt dažus punktus, ko viņš jau pieminēja, un papildināt teikto ar dažiem faktiem un skaitļiem. Situācija Rumānijā var tikt skatīta no diviem skatu punktiem. No vienas puses 70% eh, aug, eh, apjoms eh, ārstēšanai, veiksmīgi ārstēšanai, kas ir fonda ietvaros un ārpus fonda 20%. Fonda ietvaros pacientiem ir pieejama būtiskākajām zālēm, tuberkulozes ārstēšanai, kas nebūtu pieejamas citā gadījumā, kā arī hospitalizācija un ārstēšana ir kontrolētākas, līdz ar to rezultāti ir labāki. No otras puses, 2011. gada 2. oktobrī, kā jau jūs minējāt, Rumānijas veselības ministrija pieņēma valsts plānu cīņai ar tuberkulozi, un tur būtu 3 miljoni eiro četru gadu garumā, kas Eh, kas, proti tur būtu pieci ar pusi miljoni gadām, kas tiktu tērēti šim projektam. Pa, lai paaugstinātu izārstēs to gadījumu līdz 2015. gadam. Līdz šim tā ir bijusi zem 20%. Rumānijas valsts um, budžets um, ceņē tuberkulozi to paredzēts palielināt līdz, tātad līdz 5 miljoniem līdz 2013. gadam. Kopumā vajadzētu piešķirt 5 miljonus eiro valsts tuberkulozes plānam un vēl papildu līdzekļus. Kas nozīmē to, ka 14. gadā būs novūtu budžets 10 miljoni. Tātad 5 miljoni būtu 5 miljoni arī tiktu veltīti, tad daļa tiktu veltīta multirezistēnai tuberkulozē un daļa tuberkulozē. Kopumā 10 miljoni. Un vēl būs papildus, eh, papildus miljons eiro, kas tiks eh, veltīti multirezistentajai tuberkulozē. 1. janvārī 13. gadā būs 3,6 eh, eiro, miljonu eiro trīs, vairāku gadu periodam, un ar šo fondu tiks um, nodrošināta ārstēšana daudziem pacientiem, un viss, kas ietilpst ārstēšanā, un arī iedzīvotājiem no lauku reģioniem būs pieejama ārstēšana. Pasaules uh, veselības organizācija uzskata, ka ir aptuveni 5000 pacientu Rumānijā, kam būtu nepieciešama šī ārstēšana. Ir arī iedzīvotāji, kurus eh, nav bijis iespējams diagnosticēt eh, līdzekļu trūkuma dēļ. Tātad šie 5000 ir visnotaļ relatīvs eh, skaitlis. Pasaules veselības organizācija arī teica, ka Rumānijai vajadzētu ieguldīt 20 miljonus eiro gadam lai cīnītos ar um, un um, ar rezistenci pret zālēm. Tad ir vairākas programmas, taču Rumānijai pietrūktu 8,2 miljonu eiro gadā, lai īstenotu šo projektu. Ja budžets netiek apstiprināts, tad būs um, daudz lielākas summas, kas pietrūks. Man būtu vairāk jautājumi komisijai. Šajā kontekstā es vēlētos um, vajadzētu komisijai vai tā apsver atbalstīt Rumāniju un citas valstis, aicinot uh, pārskatīt uh, globālā fonda kritērijus, lai atvieglotu ierobežojumus uh, vidēji ienākumu valstīm un atvieglot piekļuvi šim fondam, vai var nodrošināt eh, to, ka mūda rezistentā tuberkuloze un citas eh, specifiskas problēmas tiek eh, iekļautas struktūrālajos fondos un kohezijas fondos un kā varētu palīdzēt Rumānijai um, saglabāt pašreizējus rezultātus un tos uzlabot ar laiku, cīnoties ar papildu tuberkulozes gadījumiem. Un kāds, kāds būtu sadarbība ar globālo fondu un, visbeidzot, kādi vēl būtu tie kanāli, kuros Eiropas Savienība varētu iesaistīties, lai cīnītos ar multirezistento eh, tuberkulozi, lai izvairītos no tās eh, izplatības visā Eiropā un kā varētu palielināt eh, attīstības fonda ap, līdzekļu apjomu. Man ir arī jautājums doktora kungam, vai būtu kādi risinājumi, eh, ko viņš varētu ieteikt tieši man izsakarā, un kādas būtu perspektīvas, eh, lai izvairītos no šīs eh, slimības izplatīšanās ārpus robežām. Liels paldies! Liels paldies! Mm. Visās medicīnas jomas publikācijās uh, vienmēr tiek teiks viens un tas pats. Zinātnieki un uh, studenti un pētnieki saka, ka labāk ir um, veikt prevāns, prevencijas darbu nekā jau ārstēšanu. Um, man ir jautājums, kā tiek organizēta informēšanas uh, kampaņa, uzmanības vēršanas uh, kampaņa aids ziņā, kā jūs veicat um, prevenciju un uh, tas, ka cilvēki pārvietojas, tas saistāms arī ar dzīvesveidu. Jāņem vērā tas, ka tuberkuloze ir visai īpaša slimība, ko rada nepiemērots dzīvesveids, slikti ēšanas pāradumi vai uh, Ir pētījums, kas parādītu to sabiedrības daļu, kas būtu īpaši pakļauts slimības riskam um, sliktas ēšanas rezultātā. Un Rumānijā mēs redzējām skaitļus, bet Eiropā arī varētu būt uh, slimības eksplozijas risks. Un tātad ir gana svarīgs cilvēku skaits, kurus šī slimība varētu skart. Ja es pareizi sapratu, tad mēs e, daudz naudas terējam zālēm, ārstēšanai, cīņai par tuberkulozi, arī eh, lai novērstu aids. Un bija arī īpašs, īpašs pasākuma rezistents ar rezistentālajai eh, tuberkulozei, vai ir arī konkrēti fondi šiem, eh, šiem jaunajām zālēm? jaunām zālēm, kas varētu aizvietot pašreizējās zāles. Vēl viens jautājums, kuru jūs neminējāt, bet mēs ļoti labi zinām, ka globālais fonds nodarbojas nu, arī ar malāriju. Un eh, ASV kādā publikācijā es lasīju, ka zinātnieki ir atraduši jaunu veidu, kā cīnīties pret malāriju. Šīs slimības slimnieki varēs gūt jaunu risinājumu. Proti, mēs varam atrast jaunus risinājumus profilaksei un malārijas ārstēšanai, vai kas līdzīgs jau pastāv Eiropā, jo Amazonē ir bijuši pētījumi, kas bija uh, Mm, ļoti būtiski, vai ir kādi dati par to mm, saistībā ar Eiropu, vai mēs varētu atrast veidu, kā sasaistīt, eh, kā sasaistīt, kā veikt sasaisti ar šiem zinātniekiem, kas ir izstrādājuši šādu metodi. Noteikti ir arī patenti tikuši iesniegti. Paldies! Paldies! Un, un tagad iespēja atbildēt mūsu paneļa dalībniekiem par finansējumu par to varam diskutēt vēlāk. Es nevaru komisijas vai valdību vārdā par to neko teikt, bet šeit ir iztrūkums. Un, ja tagad mēs šos līdzekļus neatradīsim, tad pēc dažiem gadiem jums vajadzēs daudz vairāk naudu tērēt. Un tā var ietaupīt tiešām daudz naudu, ja mēs laicīgi šos līdzekļus tagad asignējam. TB un TB kontroli ir jāievieš, kamēr nav par vēl, kas attiecas uz pārobežu problēmām. Nav koordinācijas starp valstīm, kā tādām, diemžēl, ja viens no, kāds no vienas valsts uz otru pārvācas, tad nav šī pacienta uh, ārstēšanas turpinātība nodrošināta. Un šis jautājums ir jārisina ar veselības aizsardzības ministriem un atbildīgām iestādēm. Tā ir pakotne ar pasākumiem, kas mūsuprāt ir minimums, kas jādara. Ir konsensus dokuments par to, bet tas ir jāimplementē. Un, lai to implementētu, ir jāraugas uz tiesiskiem, kā arī uz finansējuma aspektiem. Ja kādai valstī pietrūks līdzekļi, kas par to maksās. Ir daži pozitīvi piemēri pasaulē, piemēram, Meksikā un ASV ir ļoti laba pārobežu kontrola, taču Eiropā, diemžēl, neesam pietiekoši darījuši. Strādam ar veselības aizsardzības ministriem, lai šo trūkumu labi mazinātu. Attiecībā uz sociālo determinantu jūs ļoti labi to pieminējāt, tas ir svarīgs jautājums, ir daži determinanti ir, ir atņemība ap, saņemt šos datus no valstīm, taču tuberkulozes tas topām ne tikai starp ļoti nabadzīgiem cilvēkiem. Sanāk tika domāts, ka tikai starp cietumniekiem tā ir izplatīta slimība, bet nē, katrs var saņemt tuberkulozi. Tā ir baktērija, kā jūs ziniet. Uh, liela daļa iedzīvotāji jau ir inficēta ar šo mikrobaktēriju, bet vēl nav izpētīta izveidojusies aktīvā tuberkulozes forma. Tā kā sociālo-ekonomiskais status noteikti arī jāuzlabo, TB ir sociāla problēma. Arī socioekonomiskā situācija, protams, ir jāuzlabo pacientu par jauniem rīkiem. Noteikti mums tie ir vajadzīgi, mums ir vajadzīga jauna vakcīna. Kā jūs zināt, esošā vakcīna nav pietiekoši efektīva un tā ir tikai efektīva. Pret TB Vismagāko formu, kas sastopam bērnu vidū, ir pētījumi, kurus lielā mērā finansē ES, un mēs ceram, ka mums būs jauna vakcīna nākotnē, taču tas nenotiks nākamo 2-3 gadu laikā, ja mums ir jāredz šo jaunu vakcīnu ietekmi. Jaunas zāles, tas ir daudz sološāk, tās arī top, un tās ir nepieciešamas, lai ārstētu pacients, kas ir eh, rezistenti pret zālēm, taču Arī ar to nebūs viss problēma atrisināt. Veselības aprūpas sistēmai ir jābūt tādai, ka tā saņem viss atbalsts no pacientiem, lai ārstēšana varētu tikt uzsākt un pabeigt, turpināt un pabeigt. Tātad ir pētniecība un attīstība jāturpina, un Eiropas Savienība un tās dalībvalsts šeit var ļoti daudz noteikti darīt. Paldies! Paldies komisijas pārstāvjiem vārds. Um, Paldies! Es vēlētos runāt par finansējumu. Kā tad mēs varētu finansēt tuberkulozes kontroli Eiropas Savienībā? Iespējams, ka tā ir labākā vieta pasaulē, kur atrasties, jo tur ir tik daudz līdzekļu iespēju un uh, finansējumu iespēju. Taču galvenā atbildība veselības sistēmas organizēšanai, protams, ir um, valstu kompetencēm. Tādēļ ilgtermiņa stratēģija un ilgspējīgs finansējuma plāns un politiskā griba ir nepieciešamas, lai cienītos ar šīm problēmām. Tādējādi definējot uh, prioritātes, kādas ir katrai valstī. Līdz ar to jāsaka, ka no Eiropas Savienības ir daudz uh, finansējuma iespēju, kas uh, var tikt atklātas. Jūs minējāt struktūrfondi, kas iespējams, struktūrfondus, kas iespējams ir uh, vislielākā iespēja un visapjomīgākie fondi. Ir arī investīcijas šajā jomā, kas ir veiktas, um, ir aptuveni 5 miljardi, kas ir maza daļa no pieejamiem struktūra fondiem. Ir tātad tieši veselības sektora investīciju uh, iespējas um, netiešie netiešos investīcijas, kā arī citu veidu investīcijas. Var, piemēram, investēt um, um darba, darba politikā, kā arī um, citos aspektos. Um, tātad finansējuma iespējas ir ļoti plašas un ir iespējas izmantot struktūra fondus. Taču arī šajā gadījumā iniciatīva jāuzņemas dalībvalstī, lai pieprasītu šo finansējumu. Ir arī citas iespējas, minēju. Uh, sabiedriskās veselības, sabiedrības veselības programmu, kas ir ļoti specifiska, bet šeit finansējums ir tikai, ir, ir daudz mazāks, līdz ar to nevarētu cerēt pārāk lielu finansējumu, kas nonāk līdz valstī. valstī. Taču, protams, tehniskā sadarbība, pieredzes apmaiņa, tehniskā palīdzība, to starp finanšu atbalsts no ECDC un sabiedrības izslības programmām. Uz, ar to var rēķināties. Tāpat uh, ir arī ekspertu grupas, kuras darbojas uh, īpaši veselības eksperti, lai atbalstītu šo programmu. Pastāv arī ietver programma, programma FP7, kur uh, ļoti lielas summas uh, tiek uh, veltītas tieši ar nabadzības saistīto slimību apkarošanai un tieši tuberkulozei. Mēs pie tā strādājam Šeit finansējums balstās uz kopīgi pieņemtajiem priekšlikumiem. Tas ir vispārējais kopīgais finansējums. Šeit ir jautājumi par, taču runājot par um, globālo fondu, vai komisija grasās um, paplašināt šo aptvērumu globālajiem fondam. Pašlaik no 11. līdz 15. gadam eh, ir 330 miljoni paredzēti. Uh, Taču nākamajam daudzgad finanšu ietveram, kas sāksies no 14. gada, jāteic, tad eh, maksājums būs eh, atkarīgs eh, no kopīgās aploksnes un to, cik ļoti liela naudas summa tiks veltīta sadarbībai un attīstībai. Daudz uh, līdzekļu nāk arī tātad no sadarbības un attīstības instrumenta. Šī ir tā oficiāla attīstības palīdzība, un tā var tikt nodota tikai tām valstīm, kas ir noteikta. Es jau ietveros, un tas um, netiek dots Eiropas Savienības valstīm. Līdz ar to mums ir grūtības uh, pamatot uh, izmantojumu šajā gadījumā uh, tām valstīm, kas uh, attiektos uh, uz Eiropas Savienību un nevis attīstības valstīm. Kas attiecas uz pašreizējo attīstības politiku, mēs fokusējamies uz nabadzīgākajām pasaules valstīm. Globālais fonds ar mūsu atbalstu ir nodrošinājis fondu, kur ir lielāka paredzamība un kur ir ieteikts stratēģijas valstīm, un tur ir skaidri noteikts prioritātes ar nabadzīgākajām valstīm, kam ir lielākais slimību sloks un kas tad ir nabadzīgākās. Uh, tas nozīmē to, ka būs samazinājums eh, globālajā fondā tām valstīm, kam ir vairāk nekā vidējais ienākums un kam ir eh, mazāk slimību skaita nekā tām valstīm, kurām ir vislielākais slimību skaits. Un šeit eh, es varu runāt par Latviju-Amerikas un Austrum Eiropas valstīm, kas varētu netikt iekļautas šajos, šajā aptvērumā. Um, Jebkurā gadījumā mums ir jāinvestē, te, lai kontrolētu tuberkulozes izplatību. Šeit nav runa tikai par solidaritāti, tas mums jādara arī mūsu pašu interesēs. Tātad runa par um, HIV un par um, tuberkulozi un multirezistentu tuberkulozi. Mums jāizmanto visi resursi, lai kontrolētu un ierobežotu šīs slimības arī Austrum Eiropā. Taču globālais fonds ir paredzēts, lai koncentrētos uz tām valstīm, kas eh, nevar pašas nodrošināt eh, šos eh, pakalpojumus un joprojām, taču mazākā mērā paredz atbalstu tām valstīm, kuram klājas labāk. Tie pašā laikā ir iespēja mēģināt pareicināt valdības, lai tās pašas uzņemtos iniciatīvu un noteikti Uh, šo slimību apkarošanu kā valstu valdību prioritāti. Mums ir atbilstīgi instrumenti Eiropas Savienības līmenī, gan iekšējās, gan ārējās politikas ietveros, taču to var izmantot labāk mūsu dialogā ar mūsu pašu dalību valstīm, lai cīnītos ar šo problēmu. Damit sind wir an... Paldies! Līdz ar to esam šo jautājumu atbilžu laiku beiguši. Sirsnīgs paldies Dāras kungam no Pasaules veselības organizācijas, arī jums par sniegto informāciju, bet arī par to, ka pasvītrojāt, kāds, cik steidzam ir šī problemātika, bet jūs beigās pieminējat arī vēlreiz to, ka viss maksā naudu, un nākamo nedēļu mēnešu gaitā par to arī mēs runāsim, lai šī mūsu politika saņem pietiekošu finansējumu un šādas nopietnas veselības problēmas varētu tikt risinātas. Cīņa būs ļoti smaga, bet katrs atbalsts mums noderēs. Sirsnīgs paldies jums visiem! So. Wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Nākamais darba kārtības punkts - īstenošanas akts vai arī rīkojums par barību un pārtiku no Japānas pēc Fukushīmā notikušās katastrofas. Mums ir visi tulki, arī horvātu valodu, un šo laiku vajadzētu izmantot Jūs pārstāviet kolēģi Rivāzī? Nu tad lūdzu, dod jums vārdu. Merci, monsieur le président. Et... Paldies priekšsēdētājiem. Man eh, ļoti žēl. Mm, jāsaka horvātu tulkiem, jo es izteikšos franciski. Uh, Centīšos runāt par pašu svarīgāko ekoloģistu grupas vārdā. Es vēlētos izteikt iebildumu īstenošanas aktam, kas nosaka īpašus nosacījumus importēšanai barībēm pārtikai no Japānas pēc Fukushimā notikušās katastrofas kas ir šīs eh, diskusijas temats. Mm, tātad pēc eh, būtības un pēc formas. Pirmkārt, pēc būtības mēs nepieņemam ir eh, prasību samazināt eh, pa, mm, paraugu ņemšanu pirms importa uz Eiropas Savienību un ierobežošanu līdz tikai mm, dažiem. Tātad dažām prefektūrām 11 kopumā, tas ir 4. pielikumā regulas projektā. Uh, eksperti, kas eh, mums eh, sniedz padomus, konsultē, ehm, teica, ka mm, situācija Fukushimas reaktorā nav skaidra, un līdz ar to mēs nevaram uzskatīt, ka situācija būtu stabila un pilnībā kontrolēta. Jauni radioaktīvie izmeši vidē nav, nevar tikt izslēgti. Šī iemesla dēļ mēs uzskatām, ka vēl būtu pāragri eh, atvieglināt paraugu ņemšanu un iepriekšējās analīzes. Ehm, tātad cilvēku vai mm, cilvēku pārtikai vai barībai, kas nāk no uh, Japānas un ir ārkārtīgi svarīgi veikt pārbaudas visiem produktiem, kas iespējami būtu saindēti un visās prefektūrās, tā lai kontrolētu radioaktīvo izmešu iespējamo klātbūtni un varētu veikt šo uh, produktu izsakojamību. Un ņemot vērā Fukushimas reaktoru nestabilitāti, mēs nevaram pieņemt samazinājumus, ne importa e, samazinājumu, ne arī rezultātu ziņošanas samazinājumu komisijai. Komisija balsta savus, pasākās, balsta savus pasākumus 53. pantā, e, kurā nosaka vispārējos principus un procedūras attiecībā uz pārtikas drošumu. Šis pants. E, uzliek par pienākumu mūsu prātu un vispirms komisijai pieņemt visus pasākumus tā, lai novērstu cilvēku veselībai riskus, dzīvnieku veselībai riskus un vides riskus. Mēs domājam, ka komisijas pašreizējais priekšlikums skaidri mazina cilvēku veselības mm, standartus un neatbilst mm, prasībām. Komisija iet par tālu savā izpildu kompetencē. Runājot par formu tagad. Uh, Otrā iebilde, kuru izsako Eiropas ekoloģistu grupas vārdā. Vēl bez eh, satura. Šis ir tehniskāks eh, iebildums, un es ceru, ka tas būs. Eh, komisija arī skaidri izteiksies par to. Īstenošanas akts, kas ir 5. pantā, 182 2011. saskaņā ar 11. pantu Eiropas parlamentam ir iespēja jebkurā brīdī norādīt komisijai, ka no tā viedokļa īstenošanas akta projekts mm, eh, iet pāri tās īstenošanas kompetencēm, un šajā gadījumā komisijai būtu jāpārskata īstenošanas akts, ņemot vērā parlamenta noteikto un jāiesaist parlaments un padome, ja komisija pārādz grozīt vai saglabāt īstenošanas aktu. Uh, um, pašreizējā situācija Eiropas parlamentam nav bijusi iespēja nereaģēt, neiebilst pret īstenošanas aktu saskaņā ar 11. pantu. Parlamentam nav bijis laiks reaģēt uz pirmo priekšlikumu, ņemot vērā to, ka tas tika izdot 12. oktobrī un pastāvīgā dalību valstu mm, pārstāvniecība to 19. oktobrī pieņem un tādējādi 26. oktobrī komisija varēja pieņemt šo Eh, aktu, un es domāju, ka te jāpauž nožēla, un tas ir nepieņemami, ka procedūra tika pār, šādējādi pārkāpta. Tādējādi, vai jūs lūdzu varētu mūs informēt par turpmāko rīcību attiecībā pret šo iebildumu, kas tiek stādīts priekšā šodien, un vai jūs paredzat, ka to varētu pārskatīt? Paldies! Vielen Dank. Paldies. Silvija, uz beigām uh, eh, decibela skaits paaugstinājās un beigās atkal drusku pieklusa. Uh, tagad es gribētu normālā skaņā uzklausīt komisijas pārstāvis eh, reakciju lūdzu. Oui, merci, monsieur le président. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Arī es nelikšu strādāt horvātu tūkiem Mēs bijām tādā juridiskā, tiesiskā situācijā, kurā 2012. gada 29. marta mm, regulējums beidzās 1. novembrī 2012. gadā. Tātad, ja nekas netika darīts, ja komisija neveica nekādas iniciatīvas pirms 2012. gada novembra, tad e, iepriekšējie pasākumi pazuda un vairs nebija nekāda kontrols mehānisma, ne sākumā, ne beigās. Uh, Japānas produktiem, kas varēja ienākt bez kādas organizētas kontroles kopienas līmenī. Nu, Tātad mēs vēlējāmies neieslīgt šāda veida situācijā, kurā kontroles vairs nepastāvēt. Mēs, protams, par to diskutējām ar Japānas amatpersonām, kas vēlējās, lai mēs atvieglojam kontrolas, bet mēs gaidījām arī pēdējos uh, rezultātus par pēdējo uh, rāžu, uh, rīsu, rīsi, augļu un dārziņu un tā tālāk. Un šo iemeslu dēļ mm, mēs iepazīstinājām ar šo uh, lēmumu projektu parlamentam. 10. oktobrī mēs to nosūtījām un par to tika balsots pastāvīgajā komitejā. Ļoti ātri tas tika pieņemts 26. oktobrī pirms šī slavenā 1. Mm, novembra. Šī pārskata ietvaros mēs vēlējāmies pieņemt ļoti piesardzīgu un bet samērīgu pasākumu, tajā pašā laikā saglabājot augstu uh, Eiropas patērētāja aizsardzības līmeni attiecībā uz Japānas produktu eksportu. Protams, nu, ne jau man tas ir jāsaka, bet uh, Fukushimas reaktoru situācija var tikt uzskatīta gan kā kontrolēta, gan kā nekontrolēta, un neviens nevar pateikt, vai nākotnē situācija pasliktināsies vai uzlabosies. Mēs uh, neesam šādā situācijā. Japānas amatpersonas teica, ka situācija tiek kontrolēta un viņi mums eh, ar vairākiem izmēģinājumiem un testiem parādīja to, ka viņi ļoti nopietni izturās pret situāciju kopš 2011. gada 11. mārta Fukushimas eh, katastrofas eh, tika veikti vairāk kā 300 tūkstošu pārbaužu dažādām pārtikas precēm, dažādās prefektūrās. Uh, un arī Fukušimas prefektūrā. Kopš 2012. gada sākuma tika veiktas 167 eh, tūkstoši kontrolas. Tātad eh, līmenis ir gan augsts. Nu, galvenais tas ir mm, pātērēšanai mājasaimniet, pašu mājās un arī eksportam. Un jūs zināt, ka ir jāveic eh, pārbaudas pirms uh, eksportēt kaut ko minētajās 12 prefektūrās. Dalība valstis, kurās ierodas šie produkti, ir veikuši apmēram 3000 pārbaužu vēl papildu pārbaudēm, kuras veica Japānā pirms eksportēšanas. Uh, un 2011. gada jūnijā tikai, kad Francija atklāja tējas ūdeņa saindēšanos, nekas kopš tā laika netika konstatēts. Bija pozitīvi rezultāti visām importētajām precēm. Un tas nozīmē, ka mēs saprātīgi un leģitīmi varam uh, uzticēties garantijām un pārbaudēm, kuras veikusi Japāna šajā jaunajā pasākuma kopumā ir grozījumi veikti attiecībā pret iepriekšējo situāciju. Proti divās prefektūrās mēs esam samazinājuši kontrolas, bet esam saglabājuši vienai attiecībā uz sēnēm un tēju un vienā tikai pret sēnēm. Uh, jo sēnes ir tādi augi, kas var koncentrēt radioaktīvās daļiņas Fukushimas prefektūrai. Mēs esam paturējuši pasākumus, kas pastāvēja pirms tam, proti pārbaudīt pilnīgi visas pārtikas preces, izņemot alkoholu, bet visām pārtiks precēm tiek veikta kontrola un deviņām citām prefektūram. Mēs pieņēmām 41 preču sarakstu attiecībā uz iepriekšējo sarakstu, kad visi produkti tika kontrolēti, bet šajā 41 preču sarakstā, kuru kontrolēja Japānas iestādes pirms Mm, eh, sūtīšanas. Tur lielākā daļa mm, eh, tiek eksportētas uz Eiropas Savienību, un tur eh, šie produkti nav īs aprites cikla produkti, salāti un tā tālāk, kuri 2, 3, 4 mēneši. Mm, mēs zinām, ka viņi tika audzēti tādās teritorijās, kur nebija Uh, saindēšanās un tie nesaņēma 2011. Um, gada mārta šos um, indīgos putekļus un tā kā audzēšanas laiks ir īss, mēs uzskatām, ka nebija nepieciešams tos atkal iekļaut šajā sarakstā. Mēs tomēr esam paturējuši 41 produkta sārakstu. Mēs paturējām arī 5% biežuma kontroli visās prefektūrās, jo uzskatām, ka bija nepieciešams paturēt papildu kontrols līmeni attiecībā pret daudzajām kontrolēm, kuras jau veic uh, paši Japāņi, bet izņemot šīs divus teijas gadījumus uh, 2011. gada jūnijā, dalību valstis vairs nav Mm, atklājušas pozitīvus pārbaužu rezultātus. Kopumā var teikt, ka mēs esam pieņēmuši ļoti saprātīgu, samērīgu lēmumu, kas ir atbilstīgs situācijai, ņemot vērā, ka tā ir uzlabojusies Japānā. Mēs nesam ķērušies klāt standartiem, jūs zināt, ka esam pārņēmuši Japānas uh, standārtus, kas pat ir striktāki par Eiropas standartiem. Pat kopš Čērnobiļas un Japāņi paši ir mm, tos pieņēmuši, un mēs to mm, pārņēmām, un mm, šajā tiesību aktā šo standārtus, kas ir visstingrākie pasaulē, un mēs uh, Atbildot uz jūsu otro jautājumu, uzskatām, ka mēs nesam pārsnieguši eh, savas pilnvaras 53. Mm, pānta ietvaros, mēs esam paturējuši. Vissvarīgākos pasākumus mēs tos piemērojam situācijai, ņemot vērā negadījumu, kas notika pirms pusotra gada, mm, ja reaktorā notiktu sintēze vai pēkšņi tas eh, sāktu saindēt vidi, mēs eh, nekavējoties pieņemtu adekvātus mērus. Tas nozīmē, ka mēs nedzīvojam ar mm, kādu pārliecību, mēs dzīvojam tagadnē, mums ir mm, praktiski 24 stundu reaģēšanas eh, spēja, lai reaģētu uz situāciju, lai pieņemtu Mm, um, attiecīgus pasākumus gadījumā, ja pēkšņi kaut kas notiktu reaktoros. Mēs uzskatām, ka mēs esam atbilstoši situācijai rīkojušies. 1. novembrī pasākumi iepriekšējie tā tad beidzās, un mēs nedomājam, ka mēs pārsniedzām savas pilnvaras, un mums ir uh, pietiekami instrumenti rīcībā tā, lai Mm, arī turpmāk reaģētu. Domāju, ka atbildēs jautājumiem. Paldies priekšsētētājiem. Paldies komisijas pārstāvim. Līdz ar to esam izskatījuši visus darba kārtības punktus. Varu tikai sacīt kolēģiem, vēlu jauku vakaru, arī komisijas pārstāvjiem nākamā sēde 17. un 18. decembrī šeit Briselē, un visas kolēģes uzaicināšu, bet arī kolēģi var mierināt. 17. <clears throat> decembrī pirmdien pulksten 20. uz mazu NV pieņemšanu Ziemassvētku brīvlaika sakarā, tāpat kā pagājušā gadā būs eh, dažas uzkodas, eh, kas darams, tad varēsim uh, nosiniet gada beigas un priecāšos, ja daudz kolēģi piedalīsies pirmdien, 20. tātad 7. septembrī. Līdz ar to sēde slēgta, visiem labu māju ceļu vai jauku vakaru. Paldies!